Jā, liebe Kolleginnen un Kollegen, bitte doch darum, die. Darbie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs varētu uzreiz sākt. Un uh, darba kārtības septītais uh, punkts. tie, kas uh, vēlas um, diskutēt, lūdzu, iziet no zāles, tie, kas vēlas balsot, lūdzu, sāksim balsot. Un pirms uh, balsošanas uh, Kītāns ar senis referents vēlas uzstāties. Vēl ir kāds izmaiņas pēdējā brīdī, tas ja ir uzskaits noteikumu rīcības plāna attiecībā uz siltumne efektu gāzu emisijām. Jā, es vēlos pateikties jums un visiem kolēģiem Eh, par to, ka, mē, ka šajā ziņojumā mēs daudz atkāpāmies no komforta zonas. Un mēs eh, vienojāmies par eh, to, ka būs nākamā sanāks, kurā piedzīsies piecas grupas. Tas ir bijis drosmīgs lēmums no politisko grupu puses, un es tiešām vēlos visiem pateikties. Es uzskatu, ka tas ir labākais veistījums, kādu mēs varam radīt Eiropas pilsoņiem ka mēs sanākam kopā un mēs atrodam kopīgu pamatu. Vēlos pateikties visiem par sadarbību. Paldies, Kītanam Arsenis. Ir vēl nelielas izmaiņas arī citās politiskajās grupās kompromisam pievienojās citi kolēģi. Līdz ar to balsojums saraksts īsti nesakrīt ar to, ko mēs šeit. Uh, nolasīsim, bet nu sāksim balsot. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 141 atsaukts, līdz ar to konsolidētais grozījums numur 2, kas par. Pret. Atturas pieņemts. Nākošais pārējām pie nākošā. Konsolidētais grozījums numur 3. Šnelharta kungs. Pavisam īsi par šo punktu arī esmu iesniedzis grozījums. Šie grozījumi ir iestrādāti šajā kopējā grozījumā, bet viņi ir pretrunā ar to, kas šeit ir rakstīts lauksaimniecību, un šeit eh, es uh, biju par brīvprātīgu, un šeit ir obligāti, nu vairs to nevar uh, grozīt, bet nu mums vispār jāsaka, ka būtu vajadzējis balsot atsevišķi, jo es gribu teikt precīzi pretējo nekā tas, kas tagad tiek teikt šeit uh, šajā konsolidētajā grozījumā. Priekšstādātājs. Nu, tautas partija uh, parakstīja šo uh, konsolidēto grozījumu, un līdz ar to. Uh, Nu, varbūt, ka tas arī pēc tam atkritīs, varbūt, ka jūs darba grupā tautas partijā var to izdiskutēt, kā nākotnē e, jūs rīkosieties šādos gadījumos. Balsosim. Konsolidētais grozījums numur 3, kas par pret atturas pieņemts. Tad pārējām daudziem grozījumiem. Manā dokumentā tā ir 11. lapas puse konsolidētais grozījums numur 4. Kas par? Pret atturas līdz ar to pieņemts. Tagad balsosim par agri 23. Kas par? pret atturas noraidīts. 24. par. Mēs pārbaudīsim 23. elektroniski. Lūdzu. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Zaļie, jums viens deputāts par daudz balso. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 18 par, 23 pret, noraidīts. Grozījums 24 par. Pret. Atturas pieņemts. 25 par. Pret. Atturas pieņemts Noraidīts. 26. par. Pret. Atturs. Mm. Pieņemts 27 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Agri 24 par. Pret. Atturs. Noraidīts. Nākošais ir konsolidētais grozījums numur 5 par. Pret atturas pieņemts. Tagad pārējam balsojuma sarakstā 16. lapas puse. Konsultētais grozījums numur 6. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Turpināsim. Pārējam. Lapas pus numur 18. Nē, kļūdos. Arī tas jau ir ietverts. 20. lapas pusi konsultētais grozījums numur 7 par pret atturas pieņemts. Pārējām pie grozījuma, konsultētā grozījuma numur 8 par pret atturas pieņemts. Tādā gadījumā pie, pārējam pie konsultētā grozījuma numur 9 par pret atturas pieņemts. Tākošais uh, grozījums 314. Un mēs balsojam par 314. par. Pret. Atturs noraidīts. Tāda daļa grozījuma atkrīt. 321 par pret atturas pieņemts. 3, nē, priekšstādā saka noraidīts. Nākošais 322 par pret atturas noraidīts. 323 par pret atturas noraidīts. Mēs labprāt varam arī pārbaudīt 323. balsojumu elektroniski, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 17 par 31 pret norēdīts. Balsojam par 70. grozījumu par. Pret atturas. Pieņemts. 71. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 81 par. Pret atturas pieņemts. Grozījums par diviem identiskiem grozījumiem. Balsojums Nē, priekšstādātājs saka, tie atkrīt. Grozījums numur viens. Kas par? Pret. Atturas. Man liekas, ka pieņemts, bet mēs pārbaudīsim. Grozījums numur viens - elektronisks balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 pār 13 pret. Līdz ar to skaidri pieņemts. 82, 83 ir vienādi. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 84. kas par? Pret. Atturs noraidīts. 85 par? Pret atturas. Pieņemts, bet mēs vēl vienreiz pārbaudīsim elektroniski pārbaudīt. Nu, īsti skaidri nav. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja, beidzam balsot? 29 pār 22 pret pieņemts. Simtais grozījums man, tas ir uh, 32. lapā. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 102 par. Pret. Atturas noraidīts. 101 par. pret atturas pieņemts. 104 par pret atturas pieņemts. Wir stimmen ab über Nākošais balsojums grozījums numur 4 par. Pret. Atturs pieņemts. 105 par. Pret. Atturs pieņemts. Grozījums 107 par. Pret. Atturs norādīts. 106 par. Pret pret atturas pieņemts. 108 par pret atturas pieņemts. Grozījums 111 par pret atturas pieņemts. Numur 5 par pret atturas noraidīts. Pārbaudam, labi pārbaudam piekto grozījumu, elektronisks balsojums. Vai visi nobalsoja? Alde. Balso viens deputāts par daudz. Lūdzu, izņemiet. Viens no jums izņemiet kartiņu. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. 46 pār 9 pret. Ļoti skaidri pieņemts. Tad divi vienādi grozījumi 112 un agri 5, kas par? Pret. Atturas. Mēs pārbaudīsim. Pārbaudīsim abus. 112. un 5. balsojam elektroniski, nav īsti skaidrs, kāds bija balsojums. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 31 par 20 pret pieņemts. Sastais grozījums par. Pret. Atturas. Mums vēl vienreiz elektroniski jāpārbauda. Liberāļi liekas bija pret, nevarēja skaidri saprast. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 22 par, 32 pret. Noraidīts. Den konsolidier... Konsolidētais desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. 129. par pret atturs pieņemts. 130. par pret atturs pieņemts. Nākošais atkrīt. Un tagad noslēdzošais balsojums, elektroniskais balsojums kā vienmēr. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 64 par, 8 pret, 3 atturējušies. Noslēdzošais balsojums likumdošanas priekšlikums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 par 13 pret 1 atturējies. Sirsnīgi sveicu Kritonu Arsenis kas ir būtiski uh, saīsinājis darba cēlienu pēcpusdienā, jo viņš tik daudz kompromisu spēja izstrādāt. Mums bija vajadzīgas tikai 15 minūtes. Un uh, tas tādēļ, ka sagatavošanas darbs bija paveikts ļoti labi. Paldies uh, Krītonam Arsenis par paveikto darbu. Jā.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 pret atturas noraidīts. Nākošais grozījums, par ko mēs balsosim, ir 57 par pret atturas noraidīts. 59 par pret atturas noraidīts 60 par pret atturas noraidīts 61 par pret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 71 par. Pret. Atturas. Norādīts. 72 par. Pret. Atturas. Norādīts. 73 par. Pret. Atturas. Norādīts. 16 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 75 par pret atturas noraidīts 76 par, pret atturas noraidīts 77 par, pret atturas noraidīts 17 par, pret atturas pieņemts 18 par, pret atturas pieņemts 78 par, pret atturas noraidīts 19 par,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 atturas pieņemts. 82 par. Pret. Atturas norādīts. 83 par. Pret. Atturas norādīts. 74 par. Pret. Atturas norādīts. 85 par. Pret. Atturas norādīts.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 pret atturs pieņemts. 96 par pret atturs norādīts. 25 par pret atturs pieņemts. Atkal divi identiski 97 un 98 par pret atturs norādīts.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 pret atturas pieņemts 102 par pret atturas pieņemts 103 par pret atturas pieņemts 104 par pret atturas pieņemts 105 un 106 balsojam kopā jos identisks saturs par pret atturs noraidīts. 28. ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts. 107 par pret atturs pieņemts. 108 par pret pret atturas norādīts 109 par pret atturas norādīts 29 par pret atturas pieņemts 30 par pret atturas pieņemts 110 par pret atturas pieņemts 109 par pret atturas noraidīts 112 par pret atturas noraidīts 113 par pret atturas noraidīts 114 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim labāk pārbaudam 114. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Tautas partija viens balso pa daudz. Tagad viss ir kārtībā 38 par 22 pret 1 atturējies, līdz ar to pieņemts. 114 pieņemts, 116 par pret atturas noraidīts. 117 par pret atturas noraidīts. 131 ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 118, 119 kopā balsojam par abiem. Par pret noraidīts. 32 par pret atturas pieņemts. Apsvērumi. Grozījums 33 par pret atturas noraidīts. 34. par pret atturas noraidīts. 35 par pret atturas noraidīts. Numur 2 par pret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 pret atturas pieņemts. 39 par pret atturas noraidīts. Grozījums 42 daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 6 par pret pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas noraidīts. 42. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 34 par ne 43 par pret atturas norādīts 44 par pret atturas norādīts 7 par pret atturas pieņemts 45 par, pret atturas pieņemts 8 par, pret atturas pieņemts 46 par, pret atturas noraidīts 47 par, pret atturas noraidīts 9 par, pret atturas pieņemts 48 par, pret atturas noraidīts, 10 par, pret atturas pieņemts, 49 par, pret atturas pieņemts. Tagad balsojam elektroniski. Sākam balsot. Dokuments kopumā. Viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 52 par 7 atturējušies. Tad, kad balsojam elektroniski par likumdošanas normatīvo priekšlikumu, kas par? Nē, eh, protams, ka elektroniski tas jādara, saka priekšsēdājs, vai visi ir nobalsojuši? Tautas partijā balso viens pa daudz. 52 par, 6 atturējušies. Sirsnīgi sveica Žila Farņo. Ļoti labs darbs. Un sveicu ar veiksmīgi noslēgtu ziņojumu izskatīšanu komitejā. Jetzt kommen wir zum. Nākošais ir uh, Rosbach ziņojums, viens vienīgs balsojums. Šeit varam uzreiz noslēdzošo balsojumu veikt elektroniski balsojumu sākam. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Vienbalsīgi pieņemts sveicu Annu Rosbachu. Tad nākošais. balsojums par desmito darba kārtības punktu, bet to atliekam, jo dažādas politiskās grupas to ir pieprasījušas. Zivsaimniecības komiteja arī ir atlikusi balsojumu, līdz ar to mums būs vairāk laika, lai varbūt izstrādātu kādus kompromisus. Līdz ar to desmitais par to šodien nebalsosim. Nākošais ir Romans Jordan ziņojums. Wir stimmen über Abänderungs... Tā tad 11. darba kārtības punkts - enerģētikas ceļvedis 2050. gadam. Referente ir Jordanas kundze un ir bijis arī vēl pēdējais grozījums no rīta. Un liekas, ka visas frakcijas to ir saņēmušas un līdz ar to mēs varam sākt balsot. Ja man būtu arī vēl balsojums saraksts, tad mēs varētu to pavisam labi veikt. Wir kommen zum Konsol Konsolidētais grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Numur deviņi par pret Vēlreiz balsosim. Lūdzu, skaidri paceliet roku. Mēs par devīto grozījumu. Kas par devīto? Pret? Atturs līdz ar to skaidri noraidīts. 11. par? Pret? Atturs noraidīts. Konsolidētais grozījums 2 par? Pret? Atturs pieņemts. Grozījums numur 20. Otrā daļa par? pret, atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 6. Nē, jūs gribat pārbaudīt? Jā, labi, tad pārbaudām 20. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par, 31 pret. Līdz ar to noraidīts. Konsultētais grozījums numur 6 ar uh, mainīto tekstu, kā šodien no rīta izdalīts, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Es wird ein Scheck. Jūs vēlaties pārbaudīt sesto konsolidēto grozījumu, tad pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 par 30 pret. Pieņemts. Mums ir jābalso par grozījumu numur 23 kā papildu punktu. 23. kas par? Man tas ir 5. lapas pusē par. Es atkārtoju vēl vienreiz. Liekas, ka nebija īsti skaidrs. Mums ir jābalso vēl par grozījumu numur 23 nu, kā papildu balsojumu. 23. kā papildinājums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 31. par. Pret. Atturas pieņemts. 32. par. Pret. Atturas pieņemts. 33 par pret atturs noraidīts. 36 par pret atturs noraidīts. 38 par pret atturs nav skaidrs. Elektronisks balsojums par 38. Sākam balsot. 38. elektroniski, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 par, 30 pret, noraidīts. 41. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs. Un nu, nav īsti skaidrs. Balsojam par otro daļu 41. grozījumā elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 37 par 23 pret 2 atturējušies pieņemts. Arī otrā daļa. Grozījums numurs 34 par, respektīvi sākam balsot. 34. Atvainojiet, lūdzu, saka priekšsēdētājs. Nu, protams, ka jāparāda ir paceļot roku, tātad 34. Atvainojiet, lūdzu, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 37 par. Atturas. Pieņemts. 42 divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas noraidīts otrā daļa. Par. Dagegen. Pret. Atturas noraidīts. 44 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Četrdesmit ceturtais elektroniski. Pirmā daļa elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār 30 pret pieņemts. Otrā daļa 44. grozījums par pret atturas norēdīts. 45. par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas norēdīts. Nepieņemts gan. 43. par pret atturas noraidīts. 57. par pret Mēs pārbaudīsim 57. elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 par 30 pret pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 19. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts atturas Pieņemts. 71. par. Pret. Atturs pieņemts. Kompromiss numur 4 par. Pret. Atturs pieņemts. Grozījums 55 par. Pret. Atturs noraidīts. 56 par pret atturas pieņemts. Konsultētais grozījums 5 par pret atturas pieņemts. 65. otrā daļa. Par to vēl ir jābalso. Sākam balsot. Saka priekšstādātais atvainojiet, kas par. Pret atturas pieņemts Pieņemts. Tad jābalso par uh, grozījumu numur 66 otro daļu par pret atturus pieņemts. Pārbaudīsim 68. otro darbu, balsojam elektroniski, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 par, 29 pret pieņemts. 72 par, pret atturis norādīts. 73 par, pret atturis norādīts.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 82 par pret atturas noraidīts. 84 par pret atturas pieņemts. 83 par pret atturas pieņemts. 85 par pret atturas pieņemts. 88 par pret atturas pieņemts. Elektroniskais noslēdzošais balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Tautas partijā balso viens par daudz. Aizvien vēl viens par daudz. Nu, tagad ir viss kārtībā. Beidzam balsot. 52 par 9 pret 2 atturējušies. Sirsnīgi sveicu referentu. Gut, wir kommen jetzt zum Bericht Antonescu. Tagad Antonescu ziņojums. Un lūdzu, ieņemiet vietas visi tie, kas vēlas balsot. Varēsim balsot par 28 grozījumu, kas par trīs daļās. Pirmā daļa par pret. Atturs pieņems otrā daļa par atturas. Nav skaidrs, tādēļ balsosim elektroniski. Vēlreiz sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 par 30 pret noraidīts. Trešā daļa pret. Pieņemts. Grozījums divi par pret atturas. Pieņemts. Numur trīs par pret atturas. Pieņemts. Četri par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss divi par pret atturas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 pret atturas pieņemts 10 par pret 11, at, 11 par pret atturas pieņemts 30 par pret atturas pieņemts 31 par pret atturas pieņemts 32 par, pret atturas pieņemts 33 par, pret atturas pieņemts 12 par, pret atturas pieņemts 34 par, pret atturas noraidīts 13 par, pret atturas pieņemts 14 par, pret atturas pieņemts 15 par, pret atturas pieņemts 35 par, pret atturas pieņemts 36 atsaukts. Atsaukts līdz ar to grozījums 41 par Nē, 42 par. 42 mēs balsojam par grozījumu numur 42, jo visi citi no 36, 37, 38, 40, 41 ir atsaukti. Tas ir tas, ko es redzu, visi piekrīt. Tas tā ir. Balsojam par 42, kas par pret atturas pieņemts. Bet mēs pārbaudīsim. 42 elektroniski. 42 elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Noslēdz. Pēc tam balsot 32 pār 31 pret. Līdz ar to pieņemts. 43. Paldies, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 44 par, pret atturas pieņemts. 45 par, pret atturas pieņemts. 46 par, pret atturas pieņemts. 47 par, pret atturas noraidīts. 48 par, pret atturas pieņemts atturas pieņemts, 49 par, pret atturas noraidīts, 16 par, pret atturas pieņemts, 50 par, pret atturas noraidīts. Dalītais balsojums par 51. pirmā daļa par, pret atturas noraidīts, otrā daļa par, pret atturas. Pārbaudīsim otro daļu 51. grozījumu. Elektroniski sākam balsot. Tautas partijā balso viens par daudz. Beidzam balsot. 50, 43 pār 20 pret, līdz ar to pieņemts. Mēs uh, skatām trešo kompromisu, kas par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 pret atturas pieņemts 58 par, pret atturas norādīts 59 par, pret atturas. Mēs pārbaudīsim 59 elektroniski, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par, 33 pret, noraidīts. 60. Un šeit mēs balsosim divās daļās. Pirmā daļa, nē, atvainojos, trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret pret atturas noraidīts. 61. par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas noraidīts. Mēs īsti nezinām, kā nobalsot, tādēļ pārbaudīsim elektroniski 19. Elektroniskais balsojums 19. Vai viss ir nobalsojuši? Tautas partijā atkal viens par daudz, nu lūdzu, atrisniet situāciju. Tautas partija. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot 28 par 33 pret. Norādīts. Kompromiss nākošais ir numur viens, kas par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts, 22 par, respektīvi divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, atturas. Vēlreiz balsojam, otrā daļa 20. grozījuma, kas par, pret atturas Noraidīts. Otrā daļa noraidīta. 23. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs noraidīts. Otrā daļa noraidīta. Bet pārbaudīsim labi. Pārbaudām 23. grozījuma otro daļu. Elektronisks balsojums vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 par 32 pret noraidīts. Grozījums numur 24 par pret. Atturas noraidīts 25 par pret. Atturas noraidīts noraidīts. Atzinums kopumā, noslēdzošais balsojums, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 57 par, 2 atturējušies. Sirsnīgi sveicu kolēģi Antoneskumu. So, hier kommen. Nākošais 13. darbkārtības punkts - balsojums par Rodrigas atzinumu. Un uh, viņš vēlas uzstāties, jo vēl ir izmaiņas. Lūdzu. Gracias, presidente. Solo un. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vajadzīga tikai minūte. Gribu sacīt, ka savu laiku apgalvoju, ka necīnīšos par pirmo grozījumu, kurā ir atsauc uz iepriekšēju regulu. Mm, man bija laiks Janaku Dākis skundzes grozījumi, taču 19. un 20. grozījums, kas tika atcelti, kur bija runa par lidojumiem naktī, uh, ir pretrunā, jo ir cilvēki, kas tādi bija pret to, jo viņi nevēlēs, ka būtu kaut, kādas operati, kaut kāda operatīva ieguldījumi, uh, eh, ierobežuma attiecībā uz lidojumiem, uh, nakts lidojumiem, ja viņi vēlas, lai, un tad vēl ir cilvēki, kas ir pilnīgi pret nakts lidojumiem. Var sakot, bija pilnīgi pretējs nostājs, bet uz šo grozījumu tas neatiec, vienkārši te tiek tiek eh, izslēgtas eh, jebkādas asociācijas. Dažu deputātu skatījumā šis grozījums ir muļķīgs, taču nav muļķīgi mēģināt apvienot divus viedokļus, kas ir tik atšķirīgi. Es saprotu, ka ir bijis konflikts, un tāpēc es atsaucu grozījumu, taču man jāsaka, uh, ka, ja mēs varētu tuvināt šīs divas nostājas, tad mums šie centieni ir jāīsteno. Tāpēc mēs varam pieminēt šeit nakts lidojumus, ja tas problēmu atrisinātu. Taču, ja mēs pieminēsim nakts lidojumus, tad vesels lidostas būs jāslēdz. Es domāju, mums jāpanāk atbildi tiem cilvēkiem, kas eh, vēršas pret grozījumu, kurā ir iekļaut naktslidojumi. Es nedomāju, ka šis grozījums ir muļķīgs vai naivs, kā tika apgalvots, bet es vienkārši gribēju paskaidrot savu nostāju. Gribēju uzteikt sekretariātu un ēnu referenci, jo viņš visu šo procesu padarīja vienkāršāk. Paldies! Berichterstatter ist auch kein. Paldies referentam. Nu, temats arī nav nekas vienkārši, par ko mēs balsosim. Līdz ar to mēs sāksim ar balsošanu. Grozījums 51. Par. Pret. Atturas. Pieņem. Noraidīts. 15 par. Pret atturas pieņemts. 63 par pret atturas. Vēlreiz balsosim elektroniski par šo. 63. elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Tautas partijai viens par daudz. Tagad viss kārtībā. 60 par. Neviens nav pret, neviens nav atturējies, viss skaidrs. Sveicu kolēģi, ļoti skaidrs balsojums. 64. par. Pret. Atturas pieņemts. 65. atkrīt, 66. par. pret atturas pieņemts. 70 par pret atturas pieņemts, bet nu pārbaudīsim tomēr drošības pēc. 70. elektronisks balsojums. Vai visi nobalsoja?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 atturas pieņemts. 71. Nē, pārbaudīsim 67 un 68 elektroniski. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 29 par, 32 pret, noraidīts. 71 par. Pret atturas noraidīts. 18 par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit divi par pret atturas noraidīts. Deviņpadsmit atsaukts. Numur 20 par pret atturas pieņemts. 76 par pret atturas. Nav skaidrs. 76. balsojam elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tautas partijai viens pa daudz. 35 pār 26 pret. Pieņemts. Groziņš 77 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septiņdesmit astoņi par. Pret atturas pieņemts. 79 par, pret, atturas, noraidīts. 80 par, pret, atturas, pieņemts. 22 par, pret, atturas, pieņemts. 81 par, pret atturas pieņemts. Pārbaudam 81. elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Arī tautas partija nobalsoja pareizo deputātu skaitu. Beidzam balsot. 29 par 30 pret noraidīts. 82 par 30 pret atturas noraidīts. 23 par pret atturas pieņemts. 24. Balsojam par pirmo daļu, jo otrā daļa atkrīt, jo tika nobalsots, respektīvi atsaukts 19. Tātad pirmā daļa. Kas par? pret atturas pieņemts. 86 par pret atturas. Nav skaidrs, balsosim elektroniski 86. grozījums, sākam balsot vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot.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 ir identiski. Balsojam kopā par pret atturas norādīts. 25 par pret atturas pieņemts. 92 par. Nē, tas atkrīt. Balsojam par 28 par pret atturas pieņemts. 96 par pret atturas noraidīts. 97 par pret atturas pieņemts. Wir stimmen über 94 ab dafür. 94. par. Pret. Autors pieņemts. 95 par pret atturs pieņemts. 98 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim vēlreiz 98. sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 par 31 pret noraidīts. Deviņdesmit devītā vispār pret atturas noraidīts. Wir stimmen ab über 101. 101, divās daļās, pirmā daļa par. Pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 27 par pret atturas pieņemts. Wir stimmen über den Balsojam par 102. grozījumu tikai otro daļu. Par. Pret. Atturs norādīts. 103 par pret atturas norādīts. Pārbaudīsim 103. Pārbaudīsim 103. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 par, 32 pret. Noraidīts. 104 par. Pret. Atturas norādīts.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 pret atturas noraidīts. 110 par pret. Tātad vēl vienreiz, kas pār 110? Kas pret? Atturas līdz ar to pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 109 par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Par 109 balsojam elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Un beidzam balsot. 28 par, 30 pret. Noraidīts. 32 par, pret, atturas pieņemts. 33 par,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 pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim labi 37, 38 elektroniski balsojumu, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši, beidzam balsot. 23 pār, 37 pret, līdz ar to noraidīts. 115 par pret noraidīts 116 par pret atturs noraidīts 117 par pret atturs noraidīts 118 par pret atturs noraidīts 39. Gut, das ist geklärt. Wir stimmen ab über 39. par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. 121 par pret atturas pieņemts. 41 par pret atturas pieņemts. 42 par pret pret atturas pieņemts 43 par, pret atturas pieņemts 44 par, pret atturas pieņemts. Četrdesmit piektais, un šeit lūdzu ievērojiet, ka šie nakts termināli ir izņemti, tātad par teksta a, atlikušo daļu, kas par? pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 48, 49 kopā blokā par pret atturas no, pieņemts. 50. un 128. kopā, kas par, pret, atturas, pieņemts. 123. par, pret. Vai jūs varētu pacelt rokas? Nu, tad balsosim elektroniski. 123. sākam balsot. 123. elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 36 par, 23 pret. Pieņemts. 124 par. Pret. Atturas pieņemts. 125 par. Pret. Atturas pieņemts. 126 par pret atturas pieņemts 127. par, pret atturas pieņemts 130 par, pret atturas pieņemts, 129 par, pret atturas pieņemts. Tagad apsvērum 52 par, pret atturas pieņemts. Grozījums numur 2 par, pret atturas pieņemts, 3 par, pret atturas pieņemts.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 8 par pret atturas pieņemts. 9 10 un 57 ir identiski. Balsojam kopā par, pret, atturas, pieņemts. 56 par, pret, atturas, pieņemts. Numur 10 par, pret, atturas, pieņemts. 58 par, pret pret atturas norādīts. 59 par pret atturas pieņemts. 12. arī atkrīt. 61. par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 62. par. 62. par. Pret atturas pieņemts. Un tagad elektronisks noslēdzošs balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 54 par, 3 pret, 3 atturējušies. Sirsnīgi sveicu atzinumu sastādītāju, sagatavotāju par darbu. Ļoti labi paveikts darbs. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 14 un 15. Darba kārtības punkts 3, uh, 14 un 15 kopā. Linda Makeven. Es tikai gribētu noskaidrīt, vai mēs šodien arī skatīsim 19 un 20 punktu, vai tas paliek rīt pēcpusdienā vakara. Mēs eh, uzzinājām, ka ja šodien mēs beigsim balsot āgri, tad eh, šodien pat pēcpusdienā skatīsim 19 un 20 punktu. Ak, nē, es atvainojos, saka Makievens kundze, 20 un 21 punkts, vai to skatīsim šodien? To. Vēl vienreiz visiem, lai paskaidrotu Mēs sākumā nodarbosimies ar lolojumu dzīvniekiem, un uh, tas būs Horsta Šnelhārda jautājums, un 20. un 21. punkts, arī tos mēs izskatīsim, bet no atkarībā no tā, kurš no komisijas pārstāvjiem ieradīsies pirmais parlamentā. Nu, tad mēs izskatīsim šos punktus. Katrā gadījumā 20. un 21 mēs vēl iekļaujam šodienas darba kārtībā. Un tagad dodu vārdu Horstam Šnelhardam. Mēs skatām 14. un 15. darba kārtības punktu kopā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungu. Paldies, ka mēs vēl varam diskutēt. Ir iesniegta ļoti daudz grozījumu, un es gribētu pateikties kolēģiem un kolēģiem par ļoti konstruktīvo darbību Tas bagātinās ziņojumu, bet es domāju, ka diskusijas ir tādēļ nepieciešams arī, jo nu, tādi noteikti principi, kādi ir regulā, ir jāievēro. Pirmais princips, par kuru es gribu runāt, ir regulā tāds, ka regula. Uh, jo uh, dzīvnieku transportēšana nekomerciāliem mērķiem šis neievēro Tikai pārrobežas uh, transportēšanā uh, mēs šo jautājumu skatām. Un uh, ir dažādas iniciatīvas, it īpaši jautājumā par bezsaimnieku dzīvniekiem. Nu, protams, ka tā ir problēma, ko Eiropas uh, Savienībā mums ir jāatrisina, bet uh, šai sakarā es gribu norādīt uz iniciatīvu ziņojumu par dzīvnieku labturību Un 25. punktā mēs rakstījām, ka prasam ziņojumu par bezsaimnieka dzīvniekiem, kuros tiek piedāvāti ilgtermiņa risinājumi, jeb ieteikti dalību valstīm novērtējot sistēmu, kā reģistrēt uh, un elektroniski identificēt uh, mazos dzīvniekus. Un uh, tā kā tas tieši šo aspektu skar, ar ko daudz ir nodarbojušies, tad, nu, tas tiešām ir ietverts vienā no ziņojumā. Tad mums ir e, jāatzīst, ka, nu, problēma ir ļoti sarežģīta. Un mēs nodarbāmies arī ar šo problēmu, un, nu, tāds ļoti ātrs risinājums tieši šajā ziņojumā, jo šeit mēs runājam tikai par dzīvnieku transportēšanu pār robežām un citus jautājumus mums varbūt nevajadzētu uzreiz atrisināt. Es domāju, ka nu, tāds būtisks atzinums ir izstrādājot šo ziņojumu, kas man aizvien un aizvien likās pareizi. Bezsaimnieka dzīvnieki, mēs ar šiem jautājumiem uh, nodarbojamies, un šeit mēs rakstam, ka noteikti dzīvnieki ir jāreģistrē datubankā, tad bezsaimnieka dzīvnieki, nu, tie uh, šākā tā nav šajā datubankā reģistrēti un uh, ietverti. Un līdz ar to, nu, tā problēma paliek. Bez tam, dāmas un kungi, es gribu noraidīt, norādīt uz sekojošo. Ne cūkām, ne uh, lielopiem, ne cilvēkiem ir kādas uh, autorizētas datubāzes, kas visus aptvertu. Nu, nav tādas vienkārši. Un šeit tagad pārnest un teikt, ka uh, katram, kuram ir uh, suns, kaķis vai uh, mājas sasks, ierakstīties Eiropas datu bankā, nu, man liekas, ka tas ir pa daudz. Nu, pirmkārt, tas ir uh, uh, pārsniedz mūsu kompetenci, un otrkārt, nu, tas ir milzīgs birokrātisks darbs, un pārskata vienalga tāda nav. Jo, nu, sākumā teikšu to, ka būtu ļoti sarežģīti šādu apkopojumu teikt, un kādai omei teikt, ka viņai jāreģistrē viņas kaķis, nu, ko nozīmē. Kaķis ir, dzīvo mājās uz dīvānu, kur viņš būtu jāreģistrē. Uh, Tātad šādā veidā risinājums nav sasniedzams, un man liekas, ka nu, tas ir tāds autoritārs risinājums, kas te tiek piedāvāts, un es gribētu kolēģis nu, tomēr lūgt. Gribētu jums tieši, jūs tiešām lūgt, nu, padomāsim par dzīvnieku labturību, pagaidīsim, ko komisija piedāvās, kā var atrisināt kobrēm, problēmu, jo, nu, uh, Visas problēmas uzreiz neatrisināsim un tikai palielināsim bi uh, birokrātiju un izmaksas katram atsevišķam cilvēkam. Un šeit es uh, saprotu to, ka lobbyis ir bijis ļoti spēcīgs. Un saka, ja likumā ir uh, tas noteikts, nu tad tas ir tāds, nu tāds ļoti veiksmīgs darījuma lauks. Tātad lūdzu šeit neiesaistīties tieši šo problēmu risināšanā, kādas pieminēja, bet uh, mums visu laiku jādomā ir par dzīvnieku labturību. Ir atsevišķi grozījumi, par kuriem es gribētu īsi parunāt. Tā tad čipa implantācija. Grozījumos mēs rakstījām, ka to dara autorizēts veterinārārsts. Un ka šie pasākumi arī tiek reģistrēti uh, un um, veterinārs tad to ieraksta dzīvnieku pasavē. Citās valstīs ir citāda pieeja, un tādēļ es arī grozījumā, ko ietvēru, uz to norādīju, jo, nu, ja dalība valstīs kāda sistēma darbojas, tad negribam to mainīt. Ja tur ir personas, kas, kuras ir pilnvarotas un kas ir saņēmušas tādas uh, pilnvaras nu, šādu uh, marķējumu veikt, tad to vajadzētu saglabāt mūsu regulā. Tādēļ tam es piekristu. Ir viens vienīgs atšķirīgs punkts. Nu, tiek runāts, ka veterinārā ārsta uzraudzībā un citi grozījumi saka, nē, nu, veterinārā ārstam nav jābūt klāt šajā procesā. Tātad no vienas puses mēs prasam datu banku un no otras puses mēs uh, nedaudz tāds vājāks noteikums ietveram, nu tas um, neiet kopā. Mums jāsaglabā mūsu prasība, jo marķēšana ir uh, arī ierakstīta dzīvnieku dokumentos. Man liekas, ka tas ir pareizi. Esmu pārsteigts par to, ka daudzi grozījumi ir par izņēmumiem, nu, tādiem jauniem dzīvniekiem. Nu, nezinu, kādēļ tas tā tagad tiek kritizēts. Es gribu atkārtot. Toreiz ziņojumā mēs teicām, ka imunitāte daļēji no dzīvnieku uz dzīvnieku tiek pārnes. Pirmo 12 nedēļu laikā nenotiek vakcinācija. Nu, ir iespējams, ka šī imunitāte pastāv, bet nu to īsti nezinām. Un eh, ja eh, jaunajam dzīvnieciņam tikai ir kontakts ar uh, teiksim, tad no 12 līdz 16 nedēļām par šo laika posmu ir e, jārunā. Ja uh, vakcinācija notiek, un tad imitāti vēl nevar noteikt. Un tad mēs teicām tā, ka šajā laikā mēs atļaujam uh, transportēšanu tikai tad, ja tiek apstiprināts, ka uh, dzīvnieka, nu, kaķene vai, vai, vai, vai sune vai saskumāta ir uh, vakcinēta un cita kontakta nav bijis. Nu, nezinu, kā tas ir citās valstīs pieejams, bet, nu, es esmu nedaudz skeptisks attiecībā uz to. Vai šeit, nu, dzīvnieku turētāji uh, interesēs, mēs nevarētu tomēr tā, nu, tā plašāk jautājumu skatīt un atļaut izņēmums. Jo, nu, būtībā regulēšana pastāv. Mēs varam paiet pretī patērētājiem. Tad vēl ir uh, grozījumi par dabas katastrofām. Šeit arī ir daži grozījumi. Un tos var ātri izskatīt. Pienākums sniegt informāciju. Dalību valstī uh, sabiedrībai manā skatījumā tas ir pats par sevi saprotams. Uh, Un uh, ja šeit tiek pieņemti kādi noteikumi un dalībvalstis tos atbalsta un tam piekrīt, nu tad ir skaidrs, ka pilsoņi tiek informēti. Nu, ja jūs to vēlaties vēlreiz uzsvert, tad man nav nekas pretī to ietvert. To var darīt, bet man liekas, ka nu, tas ir lieki. Jo šeit mēs pieņemam, ka informācija tiks sniegta attiecībām attiecīgām iestādēm, kā tām jārīkojas. Ir daudz grozījumu, un par tiem esmu skeptisks, vai tā ir pareizi tos uh, ieviest. Ieviešot izņēmumu atļaujas, nu maksimāli var paņemt līdz piecus dzīvniekus, lai novērstu uh, krāpšanu, nelegālu pārvešanu un ar šo soli mēģinām šo, šo uh, procesu samazināt. Vai ļoti daudz norāžu uz to, ka, piemēram, kamaniņu vilcēji suņi piecu gabalu, piecu um, suņu ierobežojums tā var būt problēma. Mēģināsim rast kādu risinājumu, būsim elastīgāki. Es domāju, ka tas ir iespējams. Bet nu, runājot par šiem skaitļiem, ja nu galīgi vairs nekā nav um, ar, rodams risinājums, nu tādas absolūti nekādas skaitļas nenotiek, man liekas, ka tas arī nav pareizi. Daži grozījumi ir iesniegti, un Eiropas komisijai pēc, pie, pēc pieciem gadiem ir jāsastāda ziņojums par to, uh, kā situācija ir attīstījusies un kāda iespējama nu, trūkuma vēl būtu jānovērš. Un tad man liekas, ka tie grozījumi, kāda ir iesniegta, tos vajadzētu saglabāt. Ir arī e, pāris tādas atšķirības un. E, ja uh, mednieks uh, kādā citā valstī ar saviem suņiem grib medīt, tad uh, viņi grib arī uh, izņēmums. Nu, es neesmu vēl dzirdējis uh, nevienu balsi, kas teikt, ka šeit kaut kas uh, kādam traucētu. Nu, bet tādu grozījumu varam arī pārņemt. Šeit varētu diskutēt, bet, nu, es domāju, ka tas, kas ir uh, piedāvāts, piemēram, sporta pasākumiem, izstādēm, uh, ja ir pierādījums par to, nu, tad man liekas, ka šie grozījumi ir uh, piemērojami. Un tad arī vēl online pieteikšanos un atļauju izsniegšanu, nu, tas, to mēs varam uh, ietvert. Es domāju, ka tas ir tā, ka nu daudz grozījums varam iestrādāt, tiem variem piekrist. Tagad par uh, dokumentiem un obligātajiem norādījumiem. Šeit arī ir vai nu ļoti daudz uh, punktu vai arī nemaz. Un es domāju, ka mums vajadzētu uh, koncentrēt uzmanību uz dzīvnieka veidu, sugu, krāsu lielumu un pēdējie divi īpašnieki tiek norādīti. Es domāju, ka šeit, ja eh, dzīvnieks piedzims, tad tie, tas tiek vakcinēts un viņam ir uh, dokumenti. Un ja viņu nopērk kāds cits, nu tad jau viņa pā, uh, eh, dzīvnieku dokumenti netiek iznīcināti. Nu, var jau arī ierakstīt iepriekšējos īpašniekus, nu var arī padomāt, kā šo jautājumu risināt. Uh, Ir arī grozījumi par to, ka jāsaglabā dokumenti veterinārā ārstēm, un mēs gribam to atstāt dalību valsts ziņā, nu vismaz trīs gadu telmiņā, bet, nu, ja kāds vēlas trīs gadus, nu, tad labi, to mēs varam ierakstīt, nu, trīs gadus uzglabāt, un tad visā Eiropā tas būtu vienādi, es domāju, ka šos priekšlikums mēs varam akceptēt. Dāmas un kungi, es domāju, ka grozījumi uh, par pasākumiem, kas notiek, ja viss netiek ievērots un par nonāvēšanu. Nu, tas ir iespējams, ka šie grozījumi tiek pārņemti, bet nu katrā gadījumā tie tie būtiskākie punkti, kas ir ziņojumā jāievēro. Un es ļoti tiešām gribētu, lai, nu varbūt, ka mēs vēl tagad nerunātu par datu banku visas Eiropas kontekstā, jo tas jautājums ir pārāk sarežģīts un pārāk daudz dažādu nianšu. Lai tā pieeja, kāda mums tagad ir grozījumos, lai mēs to tā pieņemtu un atrisinātu, mums vajadzētu koncentrēt mūsu uzmanību un uz dzīvnieku labklājību. Un paskatīsimies, ko komisija darīs. Mēs sekosim šim jautājumam, un es domāju, ka tāda pieeja ir pareiza. Paldies! Paldies, Justas Paleckis būs nākošais runātājs. Paldies. Paldies, priekšsādātāji, dārgi kolēģi. Es domāju, vairums piedāvāto grozījumu var uzlabot šo regulu, un līdz ar to tie ir atbalstāmi. Es atbalstīšu tos grozījumus, kas pavairos pārskatāmību un padarīs grūtāk nelietīgi izmantot šo sistēmu viltojot dokumentus dokumentus. Tāpēc es ierosinu lolojumu dzīvnieku dokumentus, tādus kā pases, lai tie, tās tiktu iepriekš izdrukātas eh, pilnvaroto organizāciju mm, uzraudzībā. Eh, taču ziņām par iepriekšējiem īpašniekiem jābūt pieejamam ja šī informācija tiks saglabāta, tad izvairīsimies no situācijām, kad uh, dzīvnieka īpašnieki uh, bieži uh, mainīsies, tāpēc vien, lai slēptu dzīvnieku reālo izcelsmi. Tāpēc vajadzētu izveidot elektroniskas datubāzes. Vairumā dalību valstu jau ir diezgan labas elektroniskās sistēmas, taču mums trūkst savstarpēja šo datu bāzu savienojamība ar vienu centralizēto sistēmu. Es gribētu uzzināt komisijas viedokli par šiem grozījumiem. Man šie grozījumi ir pieņemami. Es atbalstu izņēmumu, kas pārēc, ka dzīvniekiem, kas tiek pārvietot uz dalībvalstu, pat mm, uz citu dalībvalsti, cauri trešai, dalīb, trešai valstī. Tātad šiem dzīvniekiem netiks pieprasīta pārbauda, vai tie ir imunizēti, vai tie ir vakcinēti, tad, ja viņi ir visu laiku bijuši tajā pašā transporta līdzeklī. Dzīvnieki daudz ciest, tad, ja viņi tiktu transportēti izmantojot ceļu transportu. Būtībā ir tikai daži jautājumi, kur man ir zināms viedokļa atšķirības ar referentu. Piemēram, cik daudz gadu veterār, veterināru ārstiem ir jāsaglabā dati par identifikācijas dokumentiem, vai arī kāda veida dokuments pierādītu, Eh, kā var, piemēram, uz kādu izstādi pārvietot vairāk par pieciem dzīvniekiem. Taču esmu gatavs eh, piedalīties kompromisu rašanā par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Kristēvis, liberāļu vārdā. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdāri. Esmu gandarīts par to, ka Šnelhārta kaķis paliek ar vienu uz dīvānu. Manam kaķim labprāt patīk sēdēt uz datora taustiņiem. Uh, un viņam ļoti nepatīk, ja es mēģinu viņu pārvietot. Es tikai gribēju norādīt pāris lietas. Pirmkārt, centralizētā datu bāze. Pat galvenais tas kā atskaits punkts visumā, es domāju, tā ir pārāk liela regulēšana. Citā kā saka, ka ko tādu varētu viegli īstenot. Gribētu zināt, ko komisija par to domā. Taču pat laban, man šķiet, ka tas ir tāds mm, lieksos, tas nav vajadzīgs. Esmu iesniedzis eh, grozījums par eh, īpašnieku izsekojamību. Jautājums, vai tā ir nepieciešama, manā skatījumā tā ir nepieciešama, taču paraugoties uz šo ziņojumu un 165 grozījumiem, eh, kurus ir iesniedzis Šnelharta kungs, man ir bāžas. Jā, mēs vēlamies, lai regulas būtu viegli īstenojama, un ka tā nodrošina efektīvu um, nodrošinājumu pret trakumsērgu. Taču jāraugās to, lai mēs neatstātu te tādus uh, iespējas iztenot nevēlamu praksi un pārdevējiem. Pagājušā nedēļa Eiropas parlamentā bija izstāde par eksotisko dzīvnieku transportēšanu. Tas ir vienkārši skandaloza liecība. Bieži vien šie dzīvnieki tiek eh, noķerti eh, ekvatoriālā reģionā, tur ir eh, citi sērgu riski, ne jau tra, trakumsērgi, bet citi. 70% no dzīvniekiem iet bojā vispār pirms viņi nonāk vairākum tirzniec, tirgotāju rokās, nemaz nemanāju par mazākum tirzniecību. Es domāju, vai šī nebūtu iespēja šo jautājumu skert kādā grozīmā. Man svarīgi. Es domāju par eh, suņiem un kaķiem. Es nedomāju nekādas milzīgas eh, birokrātas kontrolas akcijas. Cilvēkiem patīk viņu lojuma dzīvnieki, taču no šīs prezentācijas, ko pagājušajā nedēļā redzēju, uh, izrietēja, ka tad, ja kaut ko var nopelnīt, tad cilvēkiem ir pilnīga nav, kas notiek ar šiem dzīvniekiem vai ar viņu labturību. Ir vienkārši tādi kā e, gaļas gabaliņi, no kuriem taču var kaut ko, ar kuriem kaut ko var nopelnīt. Nu, te ir jautājums, vai komisija ir kāds nodoms Eh, pārskatīt regulu par eksotisko dzīvnieku transportēšanu. Varbūt tuvākā nākotnē to varētu darīt. Paldies! Paldies! Tagad Žils Evans. Žila Evans, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji vēlos pateikties referentam arī no savas puses. Es domāju, te ir tāds kā izaicinājums ļaut cilvēkiem brīvi pārvietoties kopā ar saviem dzīvniekiem. No otras puses mums ir jānodrošina sabiedrības drošība un veselība. Es domāju, referents ir ļoti labi identificējis visus tos jautājumus, kas mums visiem ir svarīgi. Mēs, protams, eh, izvirzām tos pašus mērķus panākt labu līdzsvaru, vienojoties par šiem jautājumiem. Runājot par centralizēto datu bāzi, diemžēl nevarēju apmeklēt ēnu referentu sanāksmi Taču es, protams, saprotu bažas par iespējamo jauno birokrātsko slogu. Līdztekus tam es sapjūtu, saprotu, ka jau 26 dalībvalstīs pastāv savu veidu nacionālā dzīvnieku datu bāze. Un Eiropas Savienības līmenī varētu šis datbāzes apvienot, tas nodrošināt labāku izsekojamību un ātrāku reakciju kādas sērgas epidēmijas laikā. Es esmu pārliecināta par to, ka mēs varam šo jautājumu apspriest un panākt vienošanos. Vēl viena lieta, ko referents pieminēja, ir šo čipu uh, uh, uzstādīšana, ja implantēšana. Vienīgā lieta, kas laika pa laikam parādās, ka neatrisināts jautājums ir, vai veterinārā ārstam būtu jāuzraug šis process. Man ir bažas par to, ka ir vietējās varas iestādes un uh, dzīvnieku labturības organizācijas, kas īsteno uh, šo darbību, tātad uh, ievietot šīpsu, uh, čip, čipu dažādās, eh, dažādā vidē, un to visu tad vienādot nebūtu tik viegli. Un vēl viena lieta, uz ko norādīja ēnu referents. Cīvnieku skaits maksimālais līdz pieciem. Es domāju, ka izņēmums no tā varētu tikt izmantots nelietīgi, taču jādomā, ko mēs īsti vēlamies panākt. Tā, to mēs vēl varam spriest. Un tas pats attiecas uz izņēmumu, ka var nevakcinēt dzīvniekus, kas jaunāk par trešu, triju mēnešu vecumu. Pagājušajais, kad mēs apspriedām šo regulu, es ar nācu klajā ar saviem grozīmiem. Esmu gatava apspriest šīs idejas ar ēnu referentiem un esmu pārliecināta par to, ka varam vienoties par vainu no šiem jautājumiem, jā arī ne par visiem. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Jauna Kudakis kundze, respektīvi viņas vietā uzstāsies Anna Rospaha. Paldies, priekšsādātāji. Um, mana kolēģi Jana Kudakis uh, kundze ir, uh, man atstājusi dokumentu, viņa ir ēnu referente. Uh, šajā jautājumā, tādēļ angliski tagad nolasīšu šo tekstu. Nu tā tad. Vispirms jāatzīst, ka referents ir izmantojis komisijas priekšlikumu un nāc klajā ar ieteikumiem, kurus man grupa var atbalstīt. Mūsu grozījumi liecina par to, ka mēs vēlamies samazināt administratīvo slogu. Mēs uzskatām, ka daži no referentgrozījumiem veterināriem uzliek šādu slogu. Mēs uzskatām, ka nav jāierobežo šo čipu ievietošanas procedūru tikai attiecinot to uz veterināru ārstiem. Var arī būt citas kompetentās personas, kas līdz šim īstenoja šo darbību. Otra lieta, kas mums ir svarīga, tas attiecas uz nepieciešamību nodrošināt, ka vairāki dzīvnieki var tikt pārvietoti uz uh, dažādiem pasākumiem, piemēram, izstādēm. Šī, šie pasākumi nedrīkst būt negatīvi ietekmēti. Te jāņem vērā papildu pants numur 40. Un vēl ir jābūt pilnīgi skaidram tam, ka dzīvnieki, kas neatbilst pret tiem izvirzītajām prasībām, izraisa sankcijas pret viņu saimniekiem. Tas atainojas 37. groziem, ko iesniedzam. Katrā ziņā ir jāstiprina gan komisijas priekšlikums, gan referenta priekšlikums. Esam gatavi eh, strādāt, lai panāktu daudzas kompromisus eh, pirms balsojuma komiteja. Nu, tāds ir mūsu politiskās grupas viedoklis, taču būtībā var piekrist Krisam, arī man ir kaķis un suns kas ļoti labprāt guļas viskam virsū, un es pat vispār ļaunākajos eh, murgos negribētu redzēt eh, to, ka uh, veterināru ārstiem būtu vēl kaut kāds papildus loks, lai nodarboties ar mūsu lolojumu dzīvniekiem. Ir jāaudzina dzīvnieku saimnieki tā, lai viņi apzinātos, ka viņi ir atbildīgi par saviem dzīvniekiem. Nu, citādi vispār cilvēks uh, nav pelnījis savu lolojumu dzīvnieku, ja viņš nav gatavs uh, ievietot čipu savā dzīvniekā un rūpēties par to dzīvnieku. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jācenšas nesarežģīt lietas. Tomēr Mums ir jāapzinās katram savu atbildību. Paldies, priekšsēdētāji. Eh. Paldies, saka priekšsēdētājs. Cenelniekungs, lūdzu. Paldies. Arī es vēlētos eh, pateikties eh, referentam par veikto darbu. Šī ir ļoti svarīga regula. Tā ir par Eiropas eh, pilsoņu eh, tiesībām pārvietot savus, eh, dzīvo, savus dzīvniekus Eiropas teritorijā. Un ir svarīgi arī mūsu pašu pilsoņu mm, veselības aizsardzība dēļ šīm te sērgām, kuras var viegli, kuras tad viegli pārvietojās, kā piemēram trakumsērga. Attiecībā uz Eiropas datubāzi. Tai vajadzētu būt viegli pieejamai daudzās dalībvalstīs. Un tur eh, reference teica, ka tā ir birokrātija. Tur bija arī runa par čipiem un datubāzēm, un tās jau dažās no dalību valstīm pastāv. Arī da daudzos Itālijas reģionos pastāv šāda sistēma. Protams, ir piemēram arī zināms gadījums par tad, vecu sievieti, kur vēlas pārvietot savu dzīvnieku no vienas valsts daļas uz otru, un tādā gadījumā viņai var nakties piedzīvot daudz problēmas. Viņai nāksies e, uzrādīt nepieciešamos dokumentus un tā tālāk, un arī izmaksas varētu būt e, lielas. Un viena e, lieta, kas ir svarīga, ir personīgi arī tas, ka ir arī šādi izņēmumu gadījumi attiecībā uz rākumu sērgu, un mūsu kolēģis jau minēja, ka ir šis, šis laika posms no 12 līdz 16 nedēļām, kad uh, mazuļi tiek baroti, tomēr ir skaidrs arī tas, ka nav daudz eh, inspekciju. Un šāda veida transports eh, nekad netiek pārvaldīts uz robežām. Es īsti nezinu, vai mums ir nepieciešama brīvāka likumdošana nekā kā, tāda, kāda mums ir pašlaik. Itālijā pastāv gan administratīvās, gan krimināla sankcijas par šādiem pārkāpumiem. Un cilvēki transportē uh, um, kucēnus li, eh, arī tādus, kur ir jaunāki par trījiem mēnešiem. Itālijas ziemeļa austrumos, eh, piemēram, mums bija eh, bija daudz, tad bija 400 kucēni, kuri tika nolaupīti un viņi tika ievest no Ungārijas. Līdz ar to problēma saistībā ar neefektīvām inspekcijām nozīmē to, ka mums nav nepieciešami brīvāki noteikumi, bet drīzāk stingrāki. Attiecībā uz 34. Eh, grozījumu un attiecībā uz izņēmumu gadījumiem, es domāju, ka mums vajadzētu samazināt eh, izņēmumu skaitu, tāpēc ka tādā veidā cilvēkiem, kuri vēlas eh, pārkāpt noteikumus, tiek radīta šāda sprauga likumdošanā. Vēl viens apsvērums attiecībā uz dažiem nogrozījumiem. 1.8, 1.9, 19, tur ir eh, atsauce uz cilvēkiem, uz, uz dzīvniekiem, eh, kuriem klāt ir dokumenti. Un arī eh, pirmajā pielikumā, kur tiek minēta bez suņiem un kaķiem arī, pu, arī putni. Un tas ir ļoti satraucoši, manuprāt, tāpēc, ka Kā, kā šeit ir mērķis? Tad eh, pieci, pie, pieci sugu uzskaitījums, un tur ir arī atsauce uz uh, kolektīvu uh, autorizāciju, ne tikai uz individuālu. Līdz ar to var būt tikai viena pase, uh, un simtiem putnu var ar to tikt pārvadāt, un tā, manuprāt, ir problēma. Uh, Jo viens no iemesliem, kāpēc tika izveidot šie grozījumi, bija tas, ka arī uh, um, putniem ir jāveic veselības pārbaudas, un, piemēram, Itālijā. E, bija ļoti plaša uh, putnu gripas epidēmija, un valsts iestādes uh, nolēma um, nogalināt vairāk kā 40 tūkstoši putnus. Un tas viss nozīmē to, ka mēs nevaram atļauties izstrādāt tādus noteikumus, kādi ir mūsu priekšā. Mūsu pilsoņu interesēs eh, ir tas, lai viņu veselību tiek aizsargāta. Paldies! Paldies! Līdz ar to runātājs saraksts ir uh, izslēg, uh, izsmelts, bet varbūt, ka vēl kāds uh, no komisijas var sniegt mums paskaidrojumus. Grazie, signor Presidente. Ehm, Paldies. Es vēlētos eh, noskaidrot vienu lietu. Kāds eh, ir pamats eh, ideja šai regulai? Tas tad būtu novērsta nopietnu dzīvnieku sērgu izplatīšanos. Tādas sērgas, kuras ietekmēt arī cilvēku veselību. Un tas var tikt darīts, izmantojot šo te lojumu dzīvnieku nelegālu tad, pārvietošanu. Šis ir sarežģīts jautājums, sarežģītāks nekā pirms 90 gadiem, kad parlaments kopā ar padomi pieņēma pašai spēkā esošos tiesību aktus. Un es priecājos, ka šodien debašu gaitā varēja dzirdēt uh, ka šī problēma ar dzīvnieku sargām, kuras rodas dēļ lojuma dzīvnieku pārvietošanas, tā ir pavisam neliela, tāpēc ka. Kāpēc es to, to pieminu? Tāpēc, ka ar tiesību akt, aktiem ir iespējams sasniegt izvirzītos mērķus, tas ir novērst uh, dzīvnieku sērgu izplatīšanos. Un panākot eh, to, ka eh, dzīvniekus eh, ir vieglāk pārvietot dzīvniekiem. Un te es vēlos norādīt, ka pasaižējie noteikumi darbojas veiksmīgi. Mums ir izdevies sasniegt izvirstos mērķus. Tagad mums ir ļoti daudz uh, Eh, viedokļu, kurus ir pauduši parlamenta deputāti, tomēr pamatā tās tomēr ir detaļas. Un esmu eh, droši, ka tas ir ļoti noderīgi un labi, un mēs ar lielu prieku eh, gaidīsim balsojumu šajā komitejā. Un pēc tam arī plenārsēdē. Tomēr galvā mēs šeit runājam par detaļām, nevis par lieliem jautājumiem. Tāpēc vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka viena no lietām, kuras mums ir jāņem vērā, ir ir tas, ka viss ir jāpadara vienkārši. Pavisam vienkārši. Nevajag visu sarežģīt. Kamēr mēs nebūsim noteikuši eh, kādu nopietnu problēmu, kura radusies eh, pastāvošo noteikumu rezultātā. Un viena no nopietnākajām problēmām, kā mēs to zinām, ir fakts, ka varbūt arī eh, legāls dzīvnieku, legāla dzīvnieku transportēšana, pārdošanai Tātad eh, dzīvnieki, kuri tiek, eh, eh, tad noteikumi, kur tiek piemēroti dzīvniekiem, kur tiek pārdot, nevis kur ir vienkārši lolojami dzīvnieki. Mums ir 35. pants. Komisijas priekšlikumā. Un tas padara dalībvalstīm vienkāršāku šo pārbaužu veikšanu, kā arī uzlabot juridiskos nosacījumus. Mēs arī runājām par elektroniskajām datubāzēm. Mums tās jau pastāv nacionālā līmenī. Un es nezinu, cik noderīgas ir šīs datubāzes, tomēr tās pilnīgi noteikti nav domātas tam, lai garantētu drošību nekomerciāliem uh, dzīvnieku pārvietošanai uh, no vienas dalībās uz otru. Viņu mērķis nav tāds mērķis, eh, kāds ir minēts šajā regulā. Un līdz ar to, ja mēs izmantojam šo eh, regulu, lai harmonizētu šādu veidu datubāzi, tad es neuzskatu, ka ir eh, nepieciešams šādi rīkoties. Manuprāt, tas vienkārši radītu ļoti lielu nevajadzīgu birokrātijas slogu. Un nekādā veidā tas eh, nekādā, neko nemainītu situācijā ar dzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu. Ir problēma arī ar eksotiskajiem eh, lolojuma dzīvniekiem, bet arī šeit. Kāds uzdev jautājumu par to, ko komisija vēlas iesākt ar importu. Imports ir problēma, tā ir tiesa. Uz to neatiecas juridiskais ietvers, kāds ir šai regulē. Tomēr eh, komisija risina šo problēmu. Mums ir vairāk priekšlikumi, kur ir izstrādes procesā, uh, pastāvīgajā komitejā, arī attiecībā uz uh, problemātiskiem dzīvniekiem. Kāda ir galvenā doma šeit? Tā ir dzīvnieku labturība vai arī cilvēku veselība, tāpēc ka mēs šeit jautājam divas dažādas lietas. Mēs cenšamies novērt slimību, vai arī tomēr mēs cenšamies garantēt to, lai dzīvnieki varētu ceļot varētu tikt pārvietot tādos apstākļos, kuri neapdraudēs viņu labturību. Līdz ar to mums šeit vienmēr ir bijušas problēmas ar juridisko pamatu, ar proporcionātātu un tā tālāk, un es uzskatu, ka tas ir svarīgi to minēt. Lielā mērā komisija šobrīd pieturās pie pastāvošā juridiskā pamata, ko es vēlos atgādināt. Un galvenais iemesls, kāpēc tika iesniegts šīs priekšlikums komisijā, bija tas, ka mēs vienkārši vēlējāmies to saskaņot ar Lisabonas līgumu. Mēs nevēlējāmies kādas tālīgošas izmaiņas pastāvošajā likumdošanā. Un līdz ar to es vēlos jums atgādināt par pašreizējiem noteikumiem, kuri attiecās uz uh, to dzīvnieku transportāciju, eh, kuri ir eh, grupās, kurās ir vairāk par pieciem eh, dzīvniekiem, tātad suņi, kaķi, gaļi. Un ja jūs vēlties pārvietot vairāk nekā piecus dzīvniekus no šīm sugām, uz tiem ir jātiecina komerci noteikumi. Līdz ar to tiem ir nepieciešams veterinārs certifikāts. Tomēr dažkārt eh, tam ir nepieciešams ilgāks laiks. Tomēr, ja šis certifikāts ir derīgs, tad dzīvnieks var tikt pārvietots no vienas uh, dalībvalsts uz otru bez jebkādām grūtībām. Tomēr ir nepieciešams šis veterinārs certifikāts, ir nepieciešams arī uh, identificēt dzīvnieku, un tas viss uh, šie noteikumi pastāv spēkā, un tas viss ir darīts ar uh, komisijas. Uh, Uh, noteikumu 338 uh, līdz 2010. Un komisija uh, lūdza parlamentam un padomēji nodot deleģēšanas pilnvaras saistībā ar 40. pāntu un, tā, un šī pānta otru daļu. Balstoties uz mūsu pieredzi šo divu gadā īstenojot regulu, uh, Vēlos atsaukties uz to, ka būtu labi tad, uh, apspriest to, ka mēs tiešām vēlamies pieturēties pie pastāvošajiem noteikumiem. Tomēr tās ir tikai detaļas. Mēs, kā komisija, vēlētos apspriest mūsu uh, lūgumu parlamentam un uh, padomēji, uh, mums nodot deleģēšanas uh, pilnvaras, lai mēs varētu izstrādāt regulējumu šajā jomā. Tad attiecībā uz čīpiem čipu tātad, eh, ielietošana. Arī šeit mēs vēlamies aps, eh, apstiprināt, eh, ka pašreizie nosacījumi strādā, un mēs nevēlamies radīt lielāku birokrātisko slogu. Mēs vēlamies, lai pašas dalībvalsts varētu nolemt, kurš ir piemērotākais profesionāls, kurš var veikt čipa ievietošanas operāciju. Un liekas, ka es pieskāros vairākiem mm, svarīgiem jautājumiem, un vēl viena lieta tomēr noteikumi nenozīmē, ka mums vajadzētu eh, sasniegt eh, perfektu eh, atsevišķu kaķu un suņu izsakojamību, kura tiek pārvietot no vienas valsts uz otru. Ja tas tā būtu, tad tas būtu ārkārtīgi dārgi, sarežģīti, un mūsuprāt, tas nebūtu proporcionāli regulā uzstādītajiem mērķiem. mūsuprāt, eh, lielā mērā eh, mērķi var sasniegt ar pastāvošās regulēšanas palīdzību. Un tagad dod vārdu Horstam Šnēlhartam. Eh, tagad es. Dargie kolēģi, paldies par komentāriem. Es domāju, ka arī komisijas teiktais palīdz diskusijās. Un es gribu vēlreiz tikai norādīt, ka mums vajadzētu precīzi padomāt par to, kam ir domāta šī regula un nepārsniegt tvērumu. Un lai nebūtu arī juridiska problēma, kuras nevarētu atrisināt, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs varētu sadarboties un kopā ar ēnu referentiem mēs varētu skaidru dokumentu izstrādāt, ko varēs ar vairākumu plaši pieņemt, jo arī komisijas teiktais ir palīdzējis. Paldies! Un paldies par diskusiju. Horst Schnellhardt. Paldies Horstam Schnellhardtam. 14. 15. darba kārtības punkts. To skatīsim 6. novembrī šeit komitejā un balsosim. Un plenārsēdē vēl nezinām, kad šis jautājums tiks izskatīts. Līdz ar to noslēdzam šos divus darba kārtības punktus. Un tagad 21. darba kārtības punkts. dodu vārdu zaļo uh, politiskajai grupai Satū Hasī. Nē, vispirms uh, komisija uzstāsies. Uh, un komisijas pārstāvs ir Žana Kungs, lūdzu. Thank you very much for your flexibility. Un paldies par jūsu elastīgumu. Merci, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Komisija ļoti labi apzinās kādi pastāv sabiedrības eh, veselībai riski, izmantojot eh, dīz, dīzeļdzinējus. Un eh, vēl pirms starptautiskā veselības organizācija 12. jūnijā pieņēma savu ziņojumu, jau bija zināms šis risks, ka jāsamazina ir dīzeļdzinēja izplūdes gāzes. Eiro 6 eh, un 5 šīs kategorijas eh, eh, transporta līdzekļiem ir jāsamazina arī īpašās mazās daļiņas piesārņojumu. Sākot no 2014. gada um, automobiļiem ir jāsamazina ietekme, um, kas izriet no mm, sīko daļiņu izplūdes. Runājot par, mm, tas attiec tātad uz kravas automobiļiem un dīzeļa automobiļiem. Eh, taču noteikti attieksies uz jaunajiem automobiļiem, un kā jau ierosināja jūsu komiteja, pateicoties grozījumam, eh, kas tika iesniegts pieņemot eiro 6 attiecībā uz kravas automobiļiem, tiks 2013. gadā īstenots uh, retrofitings, tas ir pielāgošana ar atpakaļējošu datumu attiecībā uz kravas automobiļiem. Tie gatavot arī darbi, uh, lai uh, arī citiem dzinējiem tikt izvirzīta šādas prasības, uh, samazināt piesārņojumu. Tāda īsumā ir mūsu uh, darba gaita pat labam. Tas attiecas arī uz um, dizainējumu mazo, mazajām, mazo daļiņu izplūdēm. Paldies tagad Satu Hasi. Liels paldies komisijai par tās atbildi, taču, ja pareizi sapratu, Jūs vienīgi pieminējāt tos standartus, kas jau ir pieņemti katrā ziņā. Šeit ir runa par jaunu dīzeļu zinēju izplūdes gāzot klasifikāciju, tās ir kancerogēnas vielas, tā tās tagad tiek klasificētas pirmajā kategorijā. Ietekmes novērtējumā tika izvērtēti nāves gadījumi un e, citas izmaksas saistībā ar veselības traucējumiem. Un, uh, es gribētu zināt, vai komisijai ir nodoms aktualizēt uh, izmaksu un ieguvumu analīzi, ņemot vērā šo jauno dīzeļu dīzeļdzinēja izplūst gāzu klasifikāciju kā kancerogonu vielu. Vēl es gribētu zināt, vai komisija ir pārredzējusi saskaņot uh, automobīļu emisiju standārtus. Ja pareizi saprat, jūs pieminējāt lēmums, kas jau ir pieņemti, vai jūs domājat, ka mums vajadzētu stiprināt jau spēkā esošos standartus. Paldies! Liels paldies, Korina Lapāža! Paldies, priekšsēdētāji! Atbalstot eh, Satū Hasi sacīto, es domāju, ka tas te ir, ir, ir reāla problēma sabiedrības veselībai. Norma stiprināšana, standarta stiprināšana viena lieta, taču īstenošana, jau esošo normu īstenošana un sankcijas pārkāpējiem Un tā valsts, no kuras nāku es, tiešām uztraucas par šo jautājumu. Tātad sankciju trūkums ir ļoti svarīgs jautājums. Mums visiem ir liels izmaksas, jo ir uh, elpošanas eh, slimības un eh, jo īpaši vides piesārņojums eh, no mazo daļiņu puses, tā, tas apdraud sabiedrības veselību, vai nav pienācis īstais brīdis ar steidzamiem pasākumiem risināt šos trūkums. Paldies! Dank, wir haben ja nächstes. Paldies! Nākošgad ir uh, gads, kad mēs runāsim par gaisa kvalitāti Eiropā un sagādām arī komisijas priekšlikumu par uh, jaunajām robežu vērtībām. Pagātnē bija tā, ka mēs sākumā definējām mērķi. Mēs varētu uh, noteikt arī vēl ambiciozākus mērķus un tad uh, konstatēja, ka tikai ar tādiem mērķiem uh, avoti nav īsti noslēgti, respektīvi, nu īsti neuzdrošinājās pievērsties piesārņojuma avotiem, jo aiz tiem stāvēja ļoti skaidri ekonomiski e, apsvērumi. Un ir nepieciešams, lai šie avoti pātrauktu eksistēt, lai būtu ļoti stingri e, noteikumi. Un likumdošanas procesā par CO2 runājot ir nozīmīgi, lai būtu maz izmešu, jo arī ja būtu mazāks patēriņš, tad arī mazāk izmešu bet tas viss maksā naudu. Un līdz ar to noteikti tāda izmaksu un ieguvuma analīze arī attiecībā uz veselības aspektiem būtu um, vairāk jāievēro, tas tā būtu tāda laba pieeja, un varbūt, ka šie jautājumi, ko jums uzdevjos, varētu atbilstēt. Un vēl Kārs uh, Šluthārds gribēja uzstāties. Jā. They were also talking about Kad es biju mājās, es satikos ar cilvēkiem, kas runāja ar eh, mazajām daļiņām un normām. Es tā saprotu, ka eh, jūs te neko ne, neesat paredzējis stiprināt par ļoti, ļoti mazajām daļiņām. Esmu norūpējis, jo patiesībā uh, šīs ļoti mazās daļiņas ir daudz atbildīgākas, daudz lielāka ir to atbildības nasta uh, vēža izraisīšanā nekā citām. Ko jūs domājat par PM3, piemēram? Neviens um, cits nav pieteicies, tādēļ vēlreiz došu vārdu komisijai. Lūdzu, vai jūs varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem? Merci. Plusieurs éléments. Paldies, vairāki elementi. Runājot par gaisa kvalitātes stratēģiju, saprot, ka Potočnika kungs vīdes eh, komisārs ir paredzējis 2013. gadā pārskatīt gaisa kvalitātes stratēģiju. Runājot par otro lietu, efektīvu instrumentu, lai samazinātu piesārņotāju līmeni. Institīvas jau ir sāktas, dažas sākās pavisam nesen, un dažas, jo īpaši automobīļu sektorā un kravas automobīļu sektorā stāsies pamazām spēkā, jo īpaši tas attiec automobīļu nozari, jo sākot no 2014. gada eh, stāsies spēkā norma, ka ir obligāti jāuzstāda mazo daļiņu filtrs Un līdz ar to lielā mērā uzlabosies gaisa kvalitāte, samazināsies gan masa, gvan, gan kvantitāte šīm mazajām daļiņām. Šeit vairāki aspekti jau ir paredzēti, taču tie stāsies spēkā tikai pamazām. Kad noritēja diskusijas par dažādajām institīvām, tā debats norisinās tieši šajā telpā, mēs mēģinājām noskaidrot, ko mēs varam darīt uh, attiecībā uz uh, uh, tiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kas jau tiek izmantot, jo mēs zinām, ka vispār tas automobiļu krājums tiek atjaunots ik pēc astoņiem gadiem. Ir taču kravas automobiļi, kas izmanto dīzeļdegvielu. Kā paredzēt, ka šie kravas automobiļi ievērojami varētu samazināt emisijas, jo īpaši attiecībā uz mazajām partikulām, mazajām daļiņām? Pie tā tātad mēs pat labāk strādājam. Otra lieta, pie kuras mēs strādājam, attiec, tas attiec uz uh, citu veidu uh, zinējiem. 2013. gadā ir mm, stāsies spēkā noteikumi, kas paredz samazināt partikulu izmešus no visādiem dažādiem avotiem. Ietekmes izvērtējums tika īstenots attiecībā uz pašreizējiem, varētu tikt īstenots attiecībā uz pašreizējiem noteikumiem. Katrā ziņā jaunajos tiesību, jaunajos ietekmes novērtējumos, eh, kas eh, attieksies mm, dzinējiem, kas netiek eh, izmantoti automobiļos, tad arī varētu izvērst šādus pētījumus, un tas varētu sniegt savu ieguldījumu. Paldies! Paldies! Paldies par skaidrojumu! Protams, ka mēs esam pavirzējušies uz priekšu eiro 5 un eiro 6 jautājumos par daudzumu. It īpaši tie, kas var iespiesties plaušās, numur 5 un citi, es domāju, ka šeit vēl darbs jāpaveic un arī komisijai, lai nākošgad šis gads būs veltīts gaisa kvalitātei, mēs parūpētos par uh, labu gaisa kvalitātei Eiropā. Paldies, paldies arī jums par uh, to, ka jau šodien pēcpusdienā varējāt uh, tikties ar mums. Tātad sirsnīgs paldies. Tātad nākošais darba kārtības punkts, numur 20, un šeit ir paredzēta uh, apmaiņa ar komisiju. Un paldies arī Hanzen kungam, kā arī viņš bija tik elastīgs, ka varēja šodien pēcpusdienā ierasties komitejas sēdē un gribu dot jums tad uzreiz arī vārdu, lai jūs varētu teikt ievadvārdus. Thank you, Mr. Thank you very much, Mr. Liels paldies, priekšsēdētāji. Un tiešām liels paldies, ka ļaujat man uzstāties ar dažiem ievadu vārdiem attiecībā uz mūsu neseno komunikāciju. Bija ļoti gandarīts par to, ka arī jūs izrādījāt elastību vai uzņemt mani šodien, kā es biju vēlējies. Lielas paldies! Mēs publicējām komunikāciju par ķīmisko toksicitāti, jeb ķīmisko vielu kombinēto ietekmi. Un es gribētu rezumēt divus pilārus, uz ko šī komunikācija pamatojās. Un tad pastāstīšu vispārējo rīcības plānu, um, kuram mums būtu jāsako. Sākumā mēs izpētējām esošo situāciju, mēs to darījām, sakot, jau esošajiem noteikumiem par ķīmisko vielu kombinēto ietekmi. Līdz ar to uh, mūsu zinātniskās komitejas pārskatīja uh, Eh, izskatīja šo analīzi mūsu veselības ģenerāla direktorātā un pamatojoties uz mūsu sākotnējā ziņojuma pārskati rezultātiem, mēs centāmies apkopot datus, par kuriem liecina zinātniskie pētījumi, kur vēl ir kādi trūkumi, un tad, lai mēs varētu izvērst savu darbību tajās jomās, kur ir trūkumi. Uh, Šīs komunikācijas secinājums sadaļā mēs esam identificējuši nepieciešamību pirmkārt aizpildīt uh, trūkums mūsu zināšanās, respektīvi mums ir jāstrādā pie eh, ķīmisko vielu uzraudzības datu platformas, tā tad būs vienota eh, bāze, kur varēs rast datus eh, par piesārņojumiem vidē, bet arī par to, kā tie skar cilvēkus un dzīvniekus. Tas ļaus secināt, kādas ķimiskās vielas un kādas ķimisko vielu um, kombinācijas ir rodamas uh, Eiropā dzīvniekos, cilvēkos un dabā. Tad otrkārt mums ir jādomā, kā labāk izprast uh, toksicitāti vispār labāk, jo īpaši saistībā ar programmu apvārsnes 2020, tas mums ļaut izveidot zināšanu bāzi, kas savukārt ļaus risināt problēmas uh, arī ar tām mm, vielām, par kurām mums vēl nav pietiekoši datu. Tad vēl ir divas darbības, kas saistītas vairāk tieši ar tiesību aktiem, pie tā tad arī pakavēšos. Pirmā darbība ir paredz izskatīt prioritāros toksisko savienojums. Tad mēs varētu secināt, vai pastāv kāda riska, kas izriet tieši no šī savienojuma. Uh, un tad mēs varētu identificēt, kādi pasākumi ir īstenojami, lai risinātu šo risku un kādu tiesību aktu ietveros. Otra lieta - mēs paredzam izstrādāt vadlīnijas, kas ļautu dažādām, dažādiem tiesību aktiem, kas kaut kādā veidā, vienā vai citā veidā uh, attiecas uz ķimisko, vi, ķimisko vielu kombinācijām, lai risinātu ar to saistītās problēmas šīs darbības vada grupa, kurā ir apvienoti, apvienotas personas no dažādiem ģenerāla direktorātiem, kas darbojas ar e, ķimikoliem, bet arī dažādas um, varas, dažādu varas iestāžu pārstāvi, kuri uh, strādā ar ķīmiskiem vielām un īpaši ķīmisko vielu kom kombinācijā. Tātad tāds ir īsi ieskats mūsu komunikācijā. Uh, un eh, ļoti labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus un ceru, ka apmierinoši varēšu atbildēt uz godāto deputātu jautājumiem. Paldies! Hansen und, uh, Lielas paldies, Hansen kungs! Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, Hansen kungs! Tad Veslunds kungs runā. Arī es esmu cieši sekojusi šīm jautājumam. Protams, eh, tas ir eh, ļoti sarežģīti. Un li lieta, par kuru es esmu satrauksies, ir ātrums. Mēs zinām, ka tā ir problēma. Mēs zinām, ka tas eh, ka mums ir jāievēro piesardzības princips likumdošanā, kas nozīmē, ka mums ir jāspēr pasākumi, pat tad, eh, ja mums nav 100% visas zināšanas, kas ir nepieciešams, ja mēs uzskatām, ka eh, kaut kas apdraud cilvēku veselību. Un tāpēc es eh, gribētu ierosināt šādu priekšlikumu Ziemeļvalstu ministru padomēji. Tā kā uz ķīmiskajām vielām attiecās daudzi Eiropas Savienības tiesību akti, tad uh, Eh, Ziemeļvalstu eh, ministru padome ierosina, lai eh, sliekšņa vērtības tiktu samazinātas, tāpēc ka kopējais ķīmisko vielu apjoms uz to attiecās dažādās vietās izstrādāta likumdošana. Un, lai samazinātu šo ķīmisko vielu izplatību, mums ir jāizplatā, mums ir jāsamazina sliekšņa vērtības. ir eh, tad svarīgi arī tas, kas ir eh, atsevišķajās, atsevišķajos tiesību aktos uh, uh, iekļauts. Un tas būtu ļoti uh, izmaksu ziņā izdevīgs veids, kā risināt šo jautājumu. Mums nebūtu nepieciešami jauni pētījumi, un mēs varētu šādā veidā risināt šo jautājumu. Un tādā veidā arī varētu panākt augstāku drošības līmenis. Nezinu, vai komisija ir apdomājusi šādu iespēju. Tad vēl ir divi vienkārši jautājumi, varbūt nedaudz muļķīgi. Pirmais jautājums. Zinot to, kāda ir pastāvošā likumdošana, atsevišķie tiesību akti pār ķimiskajām vielām, vai jūs varat ņemt vērā to, kāds varētu būt sekas ķīmisko vielu apvienošanai, vai ir kāds veids, kā to var ņemt uh, vērā un noteikt uh, ierobežojušās vērtības. Un, ja tas ir iespējams, tad vai ir konkrēti piemēri, ka šāds priekšlikums ir uh, piedāvāts, vai ir kāds piemērs, ka cilvēki ir ņēmuši vērā pētījumus, kuri pierāda uh, to, ka ir šādas ķīmisko vielu kombinācijas un līdz ar to ir uh, ierosinājuši to, lai kāda konkrēta viela tiktu, uh, tiktu izņemta no apgrozības. Tie būtu mūsu mani jautājumi jautājumu. Paldies! Paldies! Karina Lapāža, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribu paust gandarījumu par to, ka šis temats, ļoti svarīgais temats tagad tiek skarts, un līdz ar to daudzi no mums ir apliecinājuši strādāt pie šī tēma, savu vēlmu strādāt pie šī tēma. Ja es pamatojos uz jūsu 2012. gada māja komunikācijas secinājumiem, tad man jāsaka šādi. Vispirms jūs sakāt, ka dažādi eksperti un e, valsts iestādes, aģentūras ir strādājušas kopā tajā vienotā komandā. Es gribētu zināt, vai jūs arī iesaistījāt asociācijas, kas pārstāv ražotājs un nevalstiskās organizācijas. Vai jūs domājat, ka šī ad hoc grupa varētu arī izveidot saikni ar parlamentu un ziņot par savu darbu? Otkārt, komisija ir paredzējusi izstrādāt vadlīnijas, lai veicinātu mm, prioritāro kombināciju ietekme, ietekmes analīzi, vai jūs varētu teikt, tās vadlīnijas veidot tādas, lai tās būtu praktiskas, un otrkārt komunikācija taču neaizstāv spēkā esošos noteikumus un tā neuzliek arī jauns pienākums uzņēmumu. Kā šīs vadlīnijas ļaus izvērtēt vispīstamākos ķīmisko vielu kombināciju, ja mēs tieši tā, tās vielas, pret, kuras, no kurām mēs gribam izvairīties. Tā tad ir arī steidzami jautājumi. Es saprotu, jūs runas beigās jūs sacījāt, ka esat Um, paredzējuši izvērst zināmas pasākums, vai jūs varētu precīzāk pateikt, ko esat paredzējuši darīt steidzamā kārtā, un šai ziņā es arī atbalstu mūsu kolēģi sacītī to, prot, ka jau ir daudz tiesību aktu par šo jomu. Kartenkampa ziņojums par uh, uh kombinēto toksiskumu liecina par to, uh, ka ir vairākas vielas, kas ir e, toksiskuma izraisītājs, vai tad mēs nevarētu ātri rīkoties, lai samazinātu uh, sabiedrības pakļaušanu šāda, šāda viela ietekmei, rūpējoties par sabiedrības veselību. Tātad katrā ziņā augstu vērtēju šo metodi izvērtēt situāciju, taču es domāju, ka mūsu pilsoņu interesēs ir svarīgāk rīkoties, lai reāli panāktu īstenus pasākumus, risinot šo tematu, kas kļūst ar vien aktuālāks daudzās mm, Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies! Paldies! Thank you! Eh, Šliterkungs, vai dzirdēju uh, eh, 109, skaidrs 199? Es eh, neesmu eh, apmierināts, arī jūs neesat apmierināts ar situāciju. Un tas būtu tiešām eh, skumji, ja pēc 13 gadiem mēs joprojām runātu, kā Veslundis kundze arī minēja, un ka mēs nesam uh, eh, veikuši konkrētu uh, rīcību likumdošanas uh, jomā, lai risinātu šīs problēmas saistībā ar ķīmiskajām vielām. Es nedaudz noraizējos par šo uh, pieeju, ka jūs vienmēr vēlties ļoti stingru, neapšaubāmu uz zinātniskiem pierādījumiem eh, balstītu eh, pieeju, eh, lai izstrādātu tiesību aktus, tāpēc, ka tas ir atkarīgs no tā, zinā, kādam zinātnes virzienam jūs sekojat. Man, manā datorā ir visjaunākais ziņojums no Gatenburgas universitātes, un tur ir ļoti labi paskaidrots tas, ka, ja tiek meklēta, meklēts ekotoksiskums, Uh, un šis toksiskuma līmenis to vienmēr iespējams uh, paaugstināt, un ir dažādi tad, uh, kritēriji, un tur var rasties arī sinerģijas efekts. Arī šodien mēs esam tad, izstrādājuši diezgan augstu šo te drošības līmeni, Un varbūt tad, kad mums būs tādas kā mikstūras, tad mums nāksies šo līmeni paaugstināt Tātad, ja ir vairāku ķīmisko vielu kombinācija, tad šis te, e, šī attiecība ar drošības e, robežu līmeni tev vajadzētu būt augstākai. Un ja šāda augstāka e, drošības robeža šķirt nav nepieciešama, Protams, ka var uh, apvienot ķīmiskās vielas, bet ir nepieciešama augstāks drošības līmenis, uh, ja jums neizdodas pierādīt, ka tas nav nepieciešams. Tomēr es arī netaisos eh, kritizēt to, ko jūs esat eh, iekļāvis savā paziņojumā, tāpēc, ka, protams, ka tur ir daudz vērtīgu lietu. Tomēr šī te, uh, konkrētā saikne ar konkrētiem tiesību aktiem ir tas, kas man ir uh, nepieciešams. Jūs vēlatos, lai darbs aizņemtu 13 gadus. Mums ir jāatrod labāks veids, kā aizsargāt savu veselību. Es tiešām vēlos, uh, lai uh, mums būtu reāli soļi, kā mēs varētu īstenot uh, visas apņemšanās. Un ir ļoti žēl, ka Eh, šis te pētījums, eh, kurš, eh, kur ir pasūtījusi komisija, ka tas nav izmantojis pamatīgākas metodas. Un es piekrītu arī tam, ka padomē ir vairākas tiešām noderīgas idejas. Satu Hasī kundze, paldies komisijai, paldies par atbildēm. Es piekrītu arī Veslons kundzei tādā ziņā, ka mums vajadzētu izmantota piesardzības principu. Mans pirmais jautājums ir eh, saistīts ar Kortenkampu kunga eh, paziņojumu. Viņš bija galvenais eh, autors pētījumam, kuru pasūtīja komisija. Un viņš teica, ka komisijas paziņojumā pierūkšās tais zilonis istabā, tāpēc, ka uh, Eh, individuālie drošības eh, sliekšņi ir pieejami tikai relatīvi mazam ķīmisko vielu skaitam, un kā jūs reaģētu uz šādu kritiku? Otrā lieta. Jā, daudz kas eh, ir teikts attiecībā uz uh, kombinētajām sekām, kādas ir vairāk ķīmisko vielu apvienošanai, bet vēlos norādīt uz to, ka liekas, ka komisija uh, ir e, skaidri norādījusi, ka var rasties kombinācijas sekas un e, savstarpēji neatkarīgas e, sekas. Un tad var būt kombinācijas, kuras ietekmē ekosistēmas un savvaļas dzīvnieku sugas. Un kas tādā gadījumā notiks ar cilvēku veselību? Kāpēc jūs esat uh, eh, skaidrāk uzsverot šo te uh, risku saistībā ar savveidas uh, eh, dzīvniekiem un ekosistēmām, nevis ar risku, kas ir saistīts ar cilvēku veselību? Un trešā lieta. Jūs uh, runājāt par pētījumiem, nevis jums vairāk pētījumu, tas ir ļoti labi, un tad jūs arī plānojat uh, koordinēt uh, dažādas likumdošanas daļas un tehniskās vadlīnijas un tā tālāk. Un es eh, jums vēlos jautāt, vai jūs tiešām eh, uzskatāt, ka šādi eh, viegli pasākumi, ja tā var teikt, ka ar tiem pietiek, lai tiešām mainītu pastāvošos tiesību aktus? Paldies! Paldies! Neviens cits nevēlas uzstāties. Tātad došu a, vēlreiz vārdu komisijai, proti Hanzena kungam, lai atbildētu uz jautājumiem. Lūdzu! Yeah, schönen Dank. Um, I'll try to group the question. Es centīšos sagrupēt jautājumus. No sākuma vēlos pateikties par uzdotajiem jautājumiem. Tik tiešām ir, man ir prieks, ka man ir šāda iespēja dalīties ar idejām, kuras nevarējām iekļaut e, ierobežotajā lapušu skaitā, kāds ir paredzēts komisijas eh, paziņojumam. Es domāju, ka jautājums eh, par piesardzības principu eh, mēs tam tiešām pieturamies. Mēs tiešām cenšamies īstenot, kad tas ir nepieciešams un kāds ir iespējams. Un vēlāk es centīšos arī paskaidrot, eh, kāpēc mēs uzskatām, ka elementi, kādi mums ir pašlaik, kāda ir mūsu rīcībā, ka, kāpēc tie mūs neļauj veikt šī te principā īstenošanu. Un tur, protams, ir nepieciešama tālāk pieredze. Tomēr tad es vēlos no sākuma pievērsties vienkāršākiem jautājumiem attiecībā uz darba organizāciju. Kā e, tas notiek šajā darba grupā? Esam aicinājuši Uh, izveidot uh, pirmo sanāksmi iesaistītajiem komisijas dienestiem un organizācijām no ārpuses, lai spriest par to, kā mēs strādājam un uh, kādā veidā mēs varam padarīt mūsu darbu pārskatāmu visai pasaulē, visai sabiedrībai arī iesaistot eh, tātad, eh, pārstāvis no NVO un eh, patērētāju aizsardzības organizācijām un tā tālāk. Mēs paziņojumā pašā to neiekļāvām, tāpēc, ka mūsuprāt tas bija jautājums, par kuru vajadzētu detalizēti diskutēt, nevis tāpēc, ka mēs nevēlētos būt atvērti un pārskatāmi, bet tāpēc, ka šī tēma ir sarežģīta un uh, Eh, ja eh, spriežot par sarežģītu tematu telpā ir ļoti dažādi cilvēki, tad ir ļoti sarežģīti vadīt šādu diskusiju. Līdz ar to mēs eh, komisijā apspriedāmies ar mūsu aģentūru kolēģiem, lai labāk saprastu, kā visu procesu ir iespējams labāk organizēt. Bet, protams, ka es būtu priecīgs regulāri informēt šajā komitejā attiecībā uz panākto progresu. Jo sevišķi mēs līdz 15. gadam rakstiski daudz eh, jūs informēsim. Tas ir skaidrs pats par sevi. Tad, protams, eh, mēs vēlamies būt atvērti, iesaistīt citus spēlētājus. Tomēr mums ir jāsot arī kādas ir eh, praktiskie noteikumi, lai mēs varam izdarīt. Attiecībā uz sarežģītākajiem jautājumiem. Es sākšu noformulēt eh, savu uh, eh, atbildēt attiecībā uz Ziemeļvalstu padomas uh, eh, viedokli un par šo te piesardzības principu izmantojumu. Abi ziņojumi, kā arī atzinums no zinātniskās komitejas, norādas to, ka šobrīd ir maz tiesību aktu, eh, kas attiecās uz nejaušām kombinācijām. Mums ir tādi tiesību akti, eh, kuri runā par specifiskiem eh, apvienojumiem, kur tiek konkrēti un ar mērķi radīti, kā piemēram pesticīdi, biocīdi, kas šajā, šajos tiesību aktos ir svarīgākā daļa. Tomēr ir tiešām maz likumdošanas, kas mums ļauj risināt problēmas saistībā ar nejaušiem savienojumiem. Eh, ūdens ietver direktīvā ir daži elementi, kas mums vēl ļauj darīt, tomēr ne tādā mērā, kā tas būtu vēlams, kāds ir minēts Kortenkampa ziņojumā un Zinātniskās komitejas ziņojumos. Un pamatā eh, ir skaidrs, ka mums ir tāda kā sporādiska likumdošana, kas attiecās uz konkrētiem specifiskiem savienojumiem, tomēr tā neattiecās uz visu iespējamo savienojumu paleti. Zinātniskais ieguldījums ir divi elementi. Pirmais elements ir tāds, ka visi zinātnieki, ar kuriem mēs esam konsultējušiem, tas skaitā arī Kortenkamps uh, kungs un viņa grupa, viņi visi saka, ka pastāv uh, daudzas uh, mikstūras savienojumi, uh, kuriem ir pakļaut tā vide un cilvēki. Un visticamāk ir tā, ka vairums, ehm, par vairumu no tām mēs, mums nav jārunā. Tomēr no otras puses ir diezgan daudz gadījumu. Tas tiek minēts arī Kortenkāmpa ziņojumā kad uh, ir tomēr uh, savienojumi, kas rada bažas, un mēs zinām, ka šī problēma ir reāla. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo eh, zinātniskos um, faktus, ir e, sarežģīti novērtēt e, problēmas apmēru. Jo sevišķi tāpēc, ka mums e, ir zinātnieku konsens par to, ka vairums no šīm, šiem savienojumiem nerada bažas. Un līdz ar to ir šī palēkā zona, kur mums ir nepieciešams vairāk informācijas, pirms mēs varam saprast, kāds ir problēmas apjoms. Un tas var Ehm, tā tālāk e, izraisīt tātad šī te paziņojuma tā, turpmāku piemērošanu. Mums ir jāsaprot, e, cik uh, plaša ir šī problēma. Un, uh, kā jau tika minēts vienā no jautājumiem, pareizi minēts, uh, No zinātniskās e, komitejas puses ir nācis e, paziņojums, ka viņi uzskata, ka šis mikstūra savienojuma e, izturas reaģē atšķirīgi, un viņiem ir atšķirīga toksiskā ietekme, kad tie ietekmē cilvēkus un kad tie ietekmē vidi. Un tā ir tāda lieta, par, kuriem, par kuru mums ir jārunā un tā jāsaprot, jāsaprot, kāda ir mūsu pieeja. Un zinātniskajā komitejā ir teicis, ka šī e, kombinācija ietekmē e, vidi un tā var būt problēma. Līdz ar to šīs nelielās koncentrācijas tātad e, bija Zēnsko komiteju spriedums par to, ka cilvēka veselība, tātad, ja ietekme ir pavisam neliela, zemes liekšņa, tad uh, tur nebūtu nekādu papildus uh, problēmu. Tad pastāv elementi, kad no vienas puses mums ir jāizpēta problēma un jāsaprot uh, no komisijas puses, no mūsu darba grupas uh, puses, kāds viss ir. Un no otras puses ir uh, ļoti sarežģīti novērtēt, kāda šobrīd ir patiesā problēma un kāda ir tās apmēri. Un tāpēc uh, mēs uh, vēlamies teikt, ka šajā situācijā un pretēji tam, kas tika minēts 1998. gada komisijā uh, paziņojumā, Mums eh, tā tad ir eh, jāveic divas reālas eh, darbības. Tātad 99. gadā paziņojumā. Es tiešām nevēlos kaut kādā veidā slikti izteikties par šo paziņojumu. ir divas jomas, kuras ir svarīgas. Mēs pētīsim konkrētus savienojumus, jo sevišķi skatīsimies uh, tos, kurus Kortenkampa kungs ir minējis savā ziņojumā, kā arī tos, eh, kurus eh, ir eh, pētījusi zinātniskās komitejas, lai mēs varētu atrast reālus gadījumu pētījumus. Ir skaidrs, Tātad, ka mēs uh, uzskatām, ka šī ir pareizā pieeja. Ka, mm, kaut arī mēs ne, ne, vēl nespējam novērtēt problēmas apjomu īstās problēmas, kontrolējot uh, ietekmi, kāda ir uh, šiem te savienojumiem, nav riska novērtējums, tāpēc, ka ir mm, profesors Kortenkamps eh, un zinātniskās komitejas palīdzība, viņu ierosinātie instrumenti, drīzāk problēma ir riska pārvaldība. Un tas ir tāpēc, ka ir nepieciešams izvēlēties, kurš šīs savienojuma komponents vai arī komponentes uh, Eh, uz kuru būs stingrāks, eh, stingrāka riska pārvaldība attiecināta. Un līdz ar to mums ir tātad, eh, jāizmanto šī gadi, pieeja gadījum, gadījums pēc gadījuma, un tā ir ļoti vērtīga pieredze, un šobrīd, šobrīd mēs to vēl nevaram novērtēt. Un tad visbeidzot attiecībā uz vadību, vadlīnijām. Šeit nodoms nav tāds, ka uh, šī ir galvenā rīcība. Svarīgi ir tas, ka mēs redzam, ka vadlīnijas tiek izstrādātas divās konkrētās jomās. Pēc citu programmā EFSAS vadlīnijās attiecībā uz toksiskuma savienojumiem specifiskos gadījumos un ka arī biocīdu regulā. Un kad Eiropas eh, ķīmisko vielu eh, aģentūrai nāksies darīt kaut ko līdzīgu, bet plašākā veidā. Un mēs vēlētos garantēt, eh, lai šīs te vadlīnijas balstītos uz līdzīgiem konceptiem. Un arī skatoties uz to, kādas ir šīs divas atšķirīgās vadlīnijas, kuras var tikt izmantotas, jebkurā likumdošanas ietverā šajā eh, likumdošanas ietverā būtu jāņem vērā eh, šie savienojumi. Bet vēlos uzsvērt eh, to, ka galvenais rīcības spēks šajā paziņojumā. Bez tā, ka, protams, ir nepieciešama uh, rīcība, lai uh, aizpildītu informācijas, uh, pro, tātad, trukšošo informāciju, uh, Ir nepieciešams arī pētīt eh, reāls eh, savienojumus un censties novērtēt, kādu risku tie rada un censties noteikt, eh, kādas riska pārvaldības metodas var tikt īstenotas. Paldies! Paldies! un tagad stundu uzstāsies Kārs Šlihters. No, but, uh... Paldies! Man ir vēl papildu jautājumi. Jūs atzīstat, ka mums jāuzzina vēl vairāk, kā šīs ķimikālijas ietekmē cilvēks. Esmu pārliecināts, ka jūs atgriezīsieties pie komisāra, kas atbildīgs par apvārsni 2020 un paudīsiet viņiem šo nepieciešamību gūt vairāk zināšanu šajā jomā. Nu, un otrkārt, tad, kad jūs. Uh, organizēt konferenci un aicināt viesus uz šo konferenci, tad lūdzu neatkārtojiet to kļūdu, kas tik bieži vien atkārtojas, ka rūpniecības pārstāvja 80-90%, taču viena trešdaļa nu, ražotājiem taču ir arī mazie uzņēmumi, vidēji uzņēmumi, un tad vēl viena trešdaļa būtu jāpiešķir nevalstiskajām organizācijām. Jā, nodrošina taču sabalansēta diskusija gaisotni. Eh, es esmu ķīmiķis un skolā piedalījos eksperimentā. Un parasti atkritumus vienkārši metam ārā izlietnē un pēkšņi vienu dienu izcēlās vesels dūmu mākons, un tas mūs tiešām kaitināja. Un mēs mēģinājām noskaidrot, kas īsti notika mūsu izlietnē, un tād mēs pateicoties mūsu skolotājiem, uzzinājām, ka mēs ar mūsu netoksiskajām vielām, ko izmetām izlietnē, esam rādījuši tiešām toksisku savienojumu. Toreiz mēs vēl nevisai to sapratām, ko esam izdarījuši, bet pēc tam, kad izpētījām šo mūsu rīcības rezultātu, mēs bijām spiesta ap aptvērt, ka dažās situācijās, pat tad, ja tas ir tikai tāds it kā negadījums, ka šis savienojums veidojas, jūs varat paredzēt, ka tas savienojums veidosies. Piemēram, jūs uh, virtuvē izlietnē ielējat kaut kādu spēcīgu aģentu, kas eh, tīra cauruli, un tad kaut ko citu tur vēl pievienojot, var gadīties tiešām bīstam savienojums. Tātad mēs varam paredzēt, ka tāda situācija radīsies. Uh, Vēl viens jautājums. Ir grūti noteikt, eh, kāds ir tas līmenis kaut, kādam, kaut kādai normālai ķīmiskai vielai, kad tad eh, tā cilvēkam it kā nav bīstam, vēl grūtāk to noteikt toksiskām vielām. Mums tomēr kaut kāda sistēma jāizveido. Uh, mums ir nepieciešams savu veidu piesardzīgs mehānisms, kaut kāda pieeja, lai šos, šīs robežvērtības noteikti. Tad mums ir nepieciešama kāda sakarīga pieeja. Paldies. Uh, vai jūs gribētu atbildēt? Jā, lūdzu. Jā, ja es drīkstu, tad ļoti labprāt gribētu reaģēt. Sabalansēta pieeja. Nudien. No varu jums tikai piekrist, tai pieeja jābūt tiešām sabalansētai. Un arī komisijā šāda pieeja pēdējā laikā tiek izmantota, izveidot ekspertu grupas. Mēs mēģinam nodrošināt sabalansētu pieeju. Līdz ar to es domāju, ka ir jānodrošina visu interesēto pušu pārstāvēšana nu, tas, eh, kāds būs mehānisms, lai to nodrošinātu, mums vēl jārod runājot par negadījumiem eh, mājas apstākļos. Ir spērti sošai ziņā klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas direktīvā. Mēs harm, vēlamies harmonizēt informāciju, kas tiek ziņot nacionālajiem dalībvalstu uh, Mm, eh, bīstamo vielu centriem, jo ir taču situācijas, kas eh, skar eh, cilvēku veselību. Ja kāds cilvēks, piemēram, jūt miegainību, kaut kādas vielas ietekmē, tad šī informācija arī ir jāsp, jā, jāpaziņo bīstamo vielu centriem. Un tad jābūt tālākai ciešai sadarbībai dalībvalstu vidū. Un tad šāda veida problēmu apjoms ir uh, secināms tikai tad, ja ir reāla sadarbība. Un tad mēs varam rīkoties. Jautājums, kā mēs varam rīkoties, vai mēs varētu rīkoties ar īpašu marķējumu vai pieejai jābūt plašākai. Tad uh, tas būtu labs pētījuma temats mūsu grupā. Runājot par drošības līmeņiem, es ļoti labi saprotu, kāda ir jūsu nostāja. Viena lieta, ko mēs šodien nedrīkstam piemirst, ir tā, ka rīč direktīva nodrošina drošības uh, robežvērtības katrai uh, atsevišķai vielai, taču Eiropas līmenī ir milzīgs apjoms eko. Tīmekļa vietnē ir noteikti šīs robežvērtības katrai uh, atsevišķai vielai. Tad, kad ir noteikti šīs vērtības katrai ķīmiskai vielai, tad izmantojot to tehnoloģiju, kas uh, ierosināta Kotenkampa ziņojumā, var tad noteikt, kāda būs, kāds būs toksisku šo vielu savienojumiem. Šis process norisinās lēnāk nekā jūs iespējams vēlētos, taču mēs tagad pievēršamies katra atsevišķā gadījuma pētījumiem, to atbalsta arī rīča direktīva, un cerams, ka informācija arī turpmāk tiks ievākta, un tad e, nozara to nodos ekai, tad mēs varam noteikt tātad e, drošās robežu vērtības atsevišķiem vielām, un pēc tam tad arī šo vielu savienojumu. Paldies! Jā, arī es gribu teikt paldies jums un arī visiem tiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijās. Esam izsmēluši šodienas darba kārtību, pārtraucu sēdi. Rīt pulkstens desmitos turpināsim sēdi. Edmunds Štoibers ieradīsies, viņš ir atbildīgs par administratīvā sloga samazināšanu, viņš darba darba grupu. Es domāju, ka būs ļoti saistoša priekšpusdiena uzklausīsim um, domas no viņa noslēdzošā ziņojuma un noteikti diskusijas arī būs jaukas. Paldies visiem jauku vakaru un visi tiksimies pulkstens desmitos šeit, šajā zālē. Paldies!